Yes, we have to start. Mums ir jāsāk mūsu sanāksme. Esam jau aizkavējušies. Taču es eh, gribēju redzēt, vai deputāti ir pamodušies. Vai mēs esam visi veiksmīgi izkļuvuši no gultas. Daži no mums šķiet eh, to ir paveikuši. Sāksim sanāksmi. Es gribētu sveikt mūsu vidū Tomu Beversu. Uh, Viņš ir nodarbinātības eh, komitejas priekšsēdētājs. Un, un Tomas, Tomā Dominiku, viņš ir sociālās aizsardzības eh, komitejas eh, SPC vadītājs. Vispirms došu vārdu Bevērsa kungam. Domāju, ka lielākā daļa no šīs komitejas deputātiem labi pārzina jūsu organizāciju, to, kur jūs īsti atrodaties sistēmā. Taču būtu labi, ja jūs jaunajiem šīs komitejas deputātiem pastāstītu par to, kādas īsti ir mūsu attiecības un ko jūs darāt padomē. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt. Kopš eh, tās nodibināšanas 1998. Eh, gadā saskaņā ar līguma 148. pantu MKO komiteja vada EPSCO padomes eh, sagatavošanās darbus, lai veidotu nodarbinātības stratēģiju. Šī stratēģija vispirms parādījās Lisabonas stratēģijā un tagad Lisabonas, es atceros, 2020. gada stratēģijā, un Uh, citos dokumentos. Mēs ilgus gadus koordinējam e, dalībvalstu politiku, lai nodrošinātu lielāku efektivitāti un koordināciju starp visām dalībvalstīm. Ir skaidrs, ka viens risinājums visiem neder. Tātad uh, MKO komiteja gatavot konkrētus punktus Eiropas uh, semestrī. Uh, Ir sagatavota uh, uh, ikgadējā izaugsmes uh, stratēģija. Mēs skatām šos ziņojumus, mēs gatavojam arī padomes secinājumus, ņemot vērā galvenos punktus, kas ir iekļauti ziņojumā. Tātad mēs gatavojam EPSCO padomes ieguldījumu mm, pavasar Eiropadomē. Uh, Pēc tam, kad dalībvalstis ir iesniegušas savas uh, nacionālās izaugsmes programmas, mēs tās pārskatām. Pēc tam, kad ir sagatavotas valstu īpašās rekomendācijas, mēs arī tās pārskatām, un e, pēc tam tad tās kļūst par padomas rekomendācijām jūnijā, jūlijā. Katru gadu mēs e, skatāmies, kā šīs rekomendācijas ir īstenotas, e, tātad uzraugām visus uh, pārskatīšanas procesus un nodrošinām, lai tiktu uh, izskatīts panāktais progress. Šīs process ir ļoti strikts, mēs uh, esam pie tā daudz strādājuši. Mūsu pieeja mums ļauj izskatīt politikas attīstību ļoti detalizēti, un mēs balstāmies uz pierādījumiem, lai nonāktu pie skaidriem secinājumiem. Šogad pusgadiet semestri ietvaros mēs jau skatījām uh, jauniešu bezdarba jautājumus, tas notika decembrī, un MKO tas ir viens no prioritārajiem tematiem, jo mūsu uzdevums ir īstenot jaunatnes garantijas. Nākamgad mēs skatīs, nākamnedēļ mēs skatīsim aktīvas um, darba politikas, un mēs gatavosim arī pārskatus tuvākajās nedēļās un mēnešos. Tāpat kā pagājuši, kad mēs sadarbojamies ar izglītības komiteju, kas strādā pie mūža izglītības jautājumiem, un ekonomikas politikas komiteju, kas strādā pie darba nodokļiem. Balstoties uz šiem pārskatiem, 2014. gadā mēs grozījām vairākus rekomendāciju projektus, ko komisija nosūtīja mūsu komitejai. Visas eh, šīs izmaiņas tika ņemtas vērā padomē. Mēs esam nodrošinājuši arī labāku sadarbību ar Eiropas sociālajiem partneriem. Mēs konsultējamies ar viņiem Eiropas semestri ietveros, un viņi to ļoti augstu novērtē. Sākot ar Eiropu 2020, mēs kā komiteja esam pārliecināti, ka darbam mūsu jomā ir jābūt tādas pašas kvalitātes darbam vai arī pat vēl uh, augstākas kvalitātes darbam, ņemot vērā to, ko padome šeit sagatavo. Mūsu analīze balstās uz rezultātiem, nevis uz to, kas ir paredzēts politikā. Esmu pārliecināts, ka šīs investīcijas ir atmaksājušās. EPSCO padome eh, pārvaldot eh, Eiropas eh, semestri ir kļuvusi daudz spēcīgāka, ja to salīdzina ar ECOFIN padomi. Šīs līdzsvarošanas pasākums liek mazliet mainīt padomes lēmumu ar ko ir izveidota mūsu komiteja un sociālās aizsardzības komiteja, un mēs konsultēsimies ar Eiropas parlamentu šajā jautājumā. Kā jūs zināsiet, mēs pašlaik esam pēdējos posmos Eiropas 2020 stratēģijas vidējā termiņa pārskatīšanā. Mēs esam ieteikuši jau grozījumus Eiropas semestra mehānismam, un pašlaik mēs eh, gaidām galīgos priekšlikumus, ko mēs iekļausim eh, jauno integrēto vadlīniju projektā un šeit būs runa arī par pasaules ekonomiskās politikas vadlīnijām. Mums bija tā iespēja iesniegt EPSCO padomē mūsu divu komiteju apvienotu atzinumu, ko padoma apstiprināja pagājušā gada oktobrī, un mēs noteikti pārskatīsim šo pakotni tad, kad eh, tā visiem būs iesniegta. Es vēlētos vērst jūs uzmanību uz vadlīnijām. Šīs vadlīnijas, un jo īpaši nodarbinātības vadlīnijas, ir svarīgs elements eh, šajā pārskatā. Tas nodrošina tādu plašu orientāciju Eiropas ekonomiskajai stratēģijai tuvākajos gados. Šeit ir aptvērti mūsu komitejas eh, uzdevumi, un mēs sāksim apspriesties par šiem jautājumiem tūlīt, kā būs izdoti padomas priekšlikumi. Bet mēs, protams, ņemsim vērā arī šīs komitejas parlamentā viedokli. Uh, MKO mēs jau esam skaidri norādījuši, ka nodarbinātības vadlīnijas ir labāk jāizmanto. Pēdējos piecos gados tās nav pietiekami labi izmantotas. Šis rīks balstās uz līgumiem un vajadzētu vēlreiz apstiprināt šo vadlīniju strateģisko lomu. Tām vajadzētu būt caurzemākām un lietotājiem draudzīgākām. Tām ir jābūt arī ļoti visaptverošām un jāatbild uz eh, at, jautājumu, vai mums ir uh, vajadzīgi tādi minimālie priekšraksti kā jaunatnes garantijas. Tagad par mm, darba kārtību. 2015. gada semestris ir sācies ar tādu kā uh, problemātisku darba tirgu. Mēs redzam arī, ka vidējā termiņā un ilgtermiņā pieprasījums ir samazinājies un eh, konkurētspējas Eiropā varētu kristies, jo cilvēkiem eh, pazūd prasmes un viņiem ir grūti palikt darba tirgū. Šajā kontekstā MKO liek uzsveru uz īstenošanu un investīcijām eh, prasmēs un mm, citos jautājumos. Mūsu pārskats norāda, ka ir notikušas lielas reformas, tās vajadzētu turpināt un dažkārt pātrināt. Uh, Mēs saprotam, ka e, šādas reformas savus rezultātus nesīs lēnu, un ja nebūs atbilstoša pasākuma darba tirgū, tad uzlabošanos būs grūti gaidīt. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu uh, Tomasam Dominikam, kurš ir sociālās aizsardzības komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu! Paldies, priekšsādātāji, godāmie deputāti! Man ir ļoti liels prieks, ka varēju ierasties pirms šodien, lai prezentētu sociālās aizsardzības komitejas darbu. Tātad sociālās aizsardzības komiteja EPSC balstās uz līgumiem, tā tika izveidota 2000. gadā, un tās mērķis ir sniegt konsultācijas padomē visos jautājumos, kas saistās ar sociālo aizsardzību, tā skaitā pensijas, veselība un ilgtermiņa attīstība. Mūsu darbs balstās uz diviem pīlāriem. Uh, atbilstoši tam, ko tikko prezentēja EMCO uh, priekšādātājs. Tātad viens ir Eiropas semestris, un otrs ir tematiskais darbs, lai uzlabotu sadarbību starp dalību valstīm un komisiju, un lai stātos pretī sociālās aizsardzības izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies Eiropas Savienībā, un lai atrastu efektīvus politiskus risinājumus. Līdzīgi tāpat kā mūsu kolēģi EMCO, kas strādā pie nodarbinātības politikas, sociālās aizsardzības komiteja strādā pie Eiropas semestra, un uh, pārskata valstu uh, specifiskās rekomendācijas sociālās aizsardzības jomā. Tātad uh, saistībā ar pensijām, veselību un ilgtermiņa aprūpi. Mēs, eh, protams, ņemam vērā arī atzinumus un sniedzam uh, red, iespējamo redakciju padomē. Un uh, tas ir pamats galīgajām padomas rekomendācijām. Eh, šīs komitejas darbs eh, ir devis savu pievienoto vērtību šajā garajā procesā, un mūsu komiteja ir tāds kā sagatavošanās orgāns, kas strādā pie sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas jautājumiem. Mēs eh, strādājam arī pie tematiskiem pārskatiem, un uh, Eh, padziļināti strādājam pie pensiju atbilstības, ilgtermiņa aprūpes un sociālās aizsardzības sistēmu atbilstības jautājumiem. 2014. gadā mēs pieņēmām divus svarīgus ziņojumus. Pirmais par adekvātu sociālo aizsardzību ilgstošas aprūpas vajadzībām sabiedrībā, kas novecojas, un otrs ziņojums par sociālās aizsardzības sistēmām Eiropas Savienībā par to finansēšanu un resursu piešķiršanas efektivitāti. Šogad mēs publicēsim uh, pensiju uh, adekvātuma ziņojumu. Šķiet, tas varētu notikt maijā. Un šajā ziņojumā mēs uh, runāsim par to, cik atbilstošas ir pensijas eh, cilvēku novecošanās aspektā. Un tāpat arī mēs gaidām ziņojumu no uh, eh, EPC kolēģiem, kas uh, strādās pie ziņojuma pie pensiju sistēmas ilgspējīguma. ESPC ir sagatavojusi arī uh, divus ziņojumus padomē. Pirmais attiecas uz ikgadējo pārskatu par sociālās aizsardzības reformām Eiropas Savienībā, un tad, tad priekšlikumi padomē ir paredzēti nākamgad. Šis uh, ziņojums tiks izmantots ikgadējās izaugsmes pārskata padomas ziņojumos. Un otrs jau tātad ziņojums ir par sociālās aizsardzības sistēmām un par sociālajām tendencēm, ko vajadzētu novērot. Un te mēs domājam par to, kā kontrolēt sociālās sistēmas eh, izpildi. Pagājušais gads mums bija ļoti nozīmīgs, jo padome kopā ar MKO pārskatīja uh, Eiropas 2020 stratēģiju, tas bija vidējā termiņa pārskats, un mēs domājām, kā nodrošināt sociālāku Eiropu. Mēs eh, kopā ar EMCO sniedzām savus atzinumus, un EPSCO tos apstiprināja pagājušā gada oktobrī. Galvenais no izaicinājumiem ir nodrošināt tādu līdzsvarotāku uh, valdību iesaisti. Ņemot vērā krīzi pēdējos gados, ir efektīvi nodrošināta budžeta politika dalību valstīs, un mēs uzsveram, ka uh, ir jādomā arī par sociālo aizsardzību, kas ir mazliet iekavējusies. Mēs redzam, ka šeit ir trīs galvenās prioritātes Eiropas 2020 stratēģijā un pašreizējā kontekstā galvenokārt ir jāsver uz iekļaujošu izaugsmi, kur dalība valstis uzņemas atbildību par 2020 stratēģijas prioritāšu izpildi. Uh, Nevajadzētu domāt par stratēģijas mērķu pārorientāciju, vajadzētu domāt par to reformu īstenošanu, kas ir vajadzīgas, lai Eiropa virzītos uz priekšu. Eiropas 2020 stratēģija ir parādījusi, ka tā ir eh, vērtība un tā var būt katalizators reformām. Vajadzētu likt uzsvaru uz eh, to reformu īstenošanu, par kurām ir panākta vienošanās. Tas, protams, prasa laiku un vajadzētu uh, arī kontrolēt tās reformas, kuras vēl nav īstenotas. Viens no galvenajiem ziņojumiem, ko ir pieņēmusi padome, ir stiprināt uh, sociālo pārvaldību, ņemot vērā dalību valstu kompetenci un subsidiritāti, un ņemot vērā arī līguma mērķus par uh, sociālo aizsardzību. Mums ir vajadzīgs līdzsvarots Eiropas semestris. Mums ir jādomā, kādi ir Eiropas 20 stratēģijas integrētie mērķi un te ir runa par iekļaujošo izaugsmi kā par vienu no galvenajiem pīlāriem. Tas nozīmē, ka EPSCO un ECOFIN, ECOFIN padomēm ir jādarbojas paralēli un jāpalielina sadarbība tādās jomās kā pensija, pensijas un ilgtermiņa aprūpe. E, kopējā atzinumā par e, sociālajiem indikatoriem, ko EPSCO pieņēma pagājušā gada jūnijā, ir skaidrs, ka ir vajadzīga politiskā redzamība sociālajiem izaicinājumiem. Tas ir Eiropas semestra Rīgas un komitejas ir apņēmušās regulāri pārskatīt eh, šo mērķu sasniegšanas tabulu, lai nodrošinātu, ka tas patiešām ir liederīgs Rīgas. Mēs strādājam arī pie ekonomiskās pārvaldības paketes. Tas ir viens no konkrētajiem uh, rīkiem, kas ļautu uh, nodrošināt eh, labāku sociālo situāciju Eiropā. Mēs uzskatām, ka šī apņemšanās ir ļoti būtiska un mēs tai pievienojamies. Ja radīsies problēmas ar iekļaušo izaugsmi, tad eh, makroekonomiskajā pielāgošanā mm, noteikti būs jāņem vērā arī sociālās politikas eh, pieņemtie lēmumi. Uh, ir skaidrs, ka šai, šīm investīcijām ir jānodrošina arī labāka konkurētspēja. Jaunā komisija ir teikusi, ka tā vēlēsies stiprināt eh, sociālo un nodarbinātības eh, notikumu attīstību, ņemot vērā savu tālāko politikas veidošanu. Mēs uzskatām, ka šis mērķis ir ļoti svarīgs, bet mēs uzskatām, Eh, to vajadzētu panākt ar vislabāko instrumentu palīdzību. Mums ir vajadzīga pilnībā integrēta pieeja, mums ir jāizvērtē arī makroekonomiskā un sociālā attīstība, un tad ir jāizvēlas vispiemērotākie monitoringa instrumenti. Noslēgumā es gribētu jums pateikt trīs idejas. Ņemot vērā jauno komisijas investīciju darba kārtību, sociālām investīcijām ir jābūt visredzamākamajām, un ir jādomā arī par to rezultātiem, kas būtu jāsaistā ar sociālajiem mērķiem. Ja mēs vēlamies nodrošināt iekļaujošu izaugsmas darba kārtību, mums ir jādomā par mūsu kopējo sociālo mērķu izpildi, un mums ir patiešām nopietni jāpieiet eh, mūsu politikas reformām un jādomā par to uh, formu. Uh, Tāpat arī mums ir jāseko līdzi sociālajai attīstībai un ir jānodrošina, lai tiem tai tiek pievērsta uzmanība tāpat kā makroekonomiskajai attīstībai. Šeit ir vajadzīga integrēta politikas veidošana, kur būtu ņemtas vērā dažādas politikas jomas un kompetences. Paldies! Paldies par šiem ievadvārdiem. Dosim vārdu vispirms koordinatoriem pirmajiem jautājumiem. Morena Šartie kundze, tāds partijas grupa. Paldies, priekšādātāji! Lielas paldies uh, arī uh, abiem priekšādātājiem par viņu prezentācijām. Uh, patiešām ļoti interesants stāstījums. Man ir vairāki jautājumi pēc uh, tā, ko es dzirdēju. Un vispirms Beversa kungam. Jūs uzsvērāt, ka uh, jūs esat mobilizējušies eh, un esat strādājuši pie ziņojuma par jauniešu bezdarbu un eh, esat īstenojuši jaunatnes garantijas. Vai paralēli eh, jūs esat veikuši ziņojumus par iniciatīvām jauniešu bezdarba apkarošanai? Šīs divas politikas ir ļoti tuvas, tātad iniciatīva jauniešu nodarbinātībai nav tikai jaunatnes garantija papildinājums. Uh, Te ir runa par eh, tādām visgrūtākajām eh, teritorijām. Es jums uzdodu šo jautājumu tāpēc, ka es redzu, ka uz vietas eh, īsnībā ir ļoti daudz tad apjukuma par politiku. Valstu un valdību vadītāji ir izdevuši paziņojumu par jauniešu nodarbinātību, bet īstenībā tas ir radījis nelielu apjukumu. Tāpēc es gribētu zināt, par ko te īsti ir runa. Otrais punkts. Šajā komitejā mēs esam daudz cīnījušies par to, lai 20% eh, no Eiropas sociālajiem fondiem tiktu veltīti nabadzības izskaušanai ar sociālās iekļaušanas palīdzību. Eh, kādi ir jūsu rezultāti šajā jomā? Trešais punkts. Vajadzēja arī ļoti daudz cīnīties, lai Eiropas sociālais fonds netiktu jaukts, ar kohēzijas fondiem, lai tas netiktu tiem pievienots. Kāda ir jūsu vīzija par eh, šo lietu attīstību? Eh, kā tiek izmantots Eiropas sociālais fonds un kā tas tiek īstenots? Vēl neesam nokļuvuši pie īstenošanas, bet es gribētu zināt, kādi ir projekti uz vietas un kā tie tiek īstenoti. Vēl kāds svarīgs punkts - tā ir evolūcija eh, kompetenci jomā. Mēs ļoti daudz runājām par pieredzes validēšanu. Uh, Mēs runājām arī par profesionālo iemeņu validēšanu. Mēs runājam par to jau 15 gadus. Mēs redzam, ka šī situācija nedarbojas. Kas būtu vajadzīgs, lai mēs varētu stimulēt to, lai uh, darbinieki ar garu profesionālo karjeru varētu panākt to, ka viņu pieredze tiek ņemta vērā un tiek validēta. Uh, also... Paldies! Došu vārdu arī Jutai Štainrukai no sociāldemokrāta grupas. Paldies, ka esat ieradušies mūsu komitejā un par jūsu prezentācijām Marianne Šartieka un runāja par to, kas mūsu sirdīm visiem ir tūs, prot cīņa pret jauniešu bezdarbu, bet mums ir vērojama arī uh, arvien pieaugoši ilgtermiņu bezdarbu tendence Eiropā kādas sojas mēs varētu spērt, lai Eiropā mērtiecīgi vērstos pret šo fenomēnu. Jo šie cilvēki tiek zaudēti ilgtermiņā ne tikai darba tirgū, bet sabiedrībai kopumā. Eiropā taupīšanas politika daudz ko ir sagrāvusi. Mums steidzami ir nepieciešams investīcijas. Dominika kungs, jūs teicāt, ka investīciju plānam steidzam ir jāietver sevi arī sociāls vērtības, sociāli mērķi, kur jūs redzat iespējas kaut ko vēl labot no tā, eh, ko komisija ir piedāvājusi, eh, ko te vēl mēs visi varētu lietas labā darīt. Dominika kungs. Jūs runājāt par pensijām un sabiedrības novecošanu, eh, ka tas būtu jāsalāgo viens ar otru. Kā tas tieši ir domāts? Kāda būtu jūsu priekšstata konkrēti šajā sakarā? Komisija pagājuši nedēļa laikam prezentēja ikgadējo ziņojumu par sociāliem un nodarbinātības politikas mēķiem. Un komisijas preses paziņojuma pirmais teikums skanēja šādi. Tās valsts, kurās ir labs, laba nodarbinātība, efektīvas sociāla aizsardzība un investīcijas humāna kapitālā, cilvēka kapitālā labāk tika galā ar krīzi. Nu, tas nav it kā nekāda, tā nav nekāda jauna atziņa. Kādēļ? E, mēs varam vērot, ka ne visas dalībvalsts šeit ir veikušas uzlabojumus. Paldies, un tagad Rīna Roņa Kārī no GOS grupas. Paldies, priekšsēd. Un paldies arī par jūsu ievadrunu. Jūsu darbs ir ļoti interesants, jūs abrunājāt par Eiropas pusgadu kas ir dalībvalsts ekonomiskās pārvaldības neatņemama sastādāja. Tādēļ mums ir jāparaugās uz Eiropas pusgada pamatstruktūru. Varbūt šīs instruments ir nedaudz jāpielāgo, ekonomiskās pārvaldības modelis jāpielāgo, un arī Eiropas pusgads kā tāds, sociālie parametri indikātori būtu tajā jāiekļauj, lai mēs varētu uh, uzmanīgāk sekot sociālas aizsardzības līmenim. Mēs redzam, ka lielie ekonomiskie parametri kā budžeta deficīts tiek uzskatīti par visvarīgākiem indikātoriem pašreiz, kā mēs varam Eiropas pusgadu pielāgot šo instrumentu, lai tas varētu labāk atspūgļot sociālās aizsardzības un nodarbinātības mērķis, lai nebūtu tikai runa par uh, valsts budžeta deficītiem. Mums taču ir jārada jauns darbietis. Vai esat eh, domājuši par iespējām struktūras izmaiņām, lai tas būtu iespējams? Un tagad no EFDD grupas eh, dodu vārdu jautātājai Agēs kundzei. Agēs kundzei. Paldies eh, priekšsēdi, paldies mm, mūsu abiem viesiem par prezentācijām un priecājos, ka mēs varam pie jums uh, vērsties e, arī ar papildu jautājumiem un lūgumiem pēc informācijas. Man ir divi jautājumi un divi vērtējumi. Ņemot vērā, piemēram, jauniešu garantiju Itālijā, tas ir pasākums, kas līdz šim ir izgāzies pat minimālie mērķi, e, e, kuru dēļ šīs instruments tika radīts, nav sasniegts. Tas vienkārši nedarbojas. Uh, par to trūkst informācijas, un tas attiecīgi arī nav pieejams. Vai kļūda ir tajā, kā mēs strādājam, jeb šeit ir koordinācijas trūkums starp tiem, eh, kas um, šīs prasības nosprauž un tiem, kas tās būtu īstenojams. Dažās valstīs instruments ir iedarbojies visai pozitīvi, bet Itālijā līdz šim e, tas gandrīz nemaz nav izmantots. Un tas ir vienkārši kaut kur izčākstējis birokrātijas e, bezgalīgi garijos gaiteņos, un no tā varētu pilnīgi atteikties, nekas ļauns nenotiktu. Un tad par piemērošanu e, makroekonomiskiem mērķiem. Vienmēr tiek runāts tikai par struktūra reformām un valsts budžeta taupības pasākumiem, nepārsniedzot parādu. E, Eh, maksimāli pieļaujamo. Bet kā tad ar sociālo dimensiju? Tā tiek vienkārši aizmirsta eh, uz šī visa fona. Bet tā nedrīkstētu būt. Budžeta un uh, fiskālie apsvērumi šķiet uh, mums ir svarīgāki ekonomiskie tautsainicas mērķi šķiet ir e, pirmajā vietā un sociālie e, tad tiek aizmirsti. E, tad vēl daži jautājumi. Mums ir Itālijā liela problēma ar pensijām. Mums ir minimālās pensijas noteiktas, taču to apmērs ir stipri zem iztikas minimuma. Un priekšlaicīgā pensija, priekšlaicīgā pensija arī uh, valsts uh, dienas darbiniekiem ir uh, nepietiekoša. Tur taču kaut kam vajadzētu mainīties. Beversa kungam vārds. Paldies, priekšsēdus kundze. Paldies par jautājumiem. Sākšu ar jauniešu bezdarbu un jauniešu garantiju. Kā jau es teicu, mēs MKO Eh, jauniešu garantijas eh, īstenošanai sekojam diezgan rūpīgi. Esam sagatavojuši vairākus indikātorus eh, šī instrumenta izpildus uzraudzībai. Ir bijuši trīs analīzes par to, kas, kā tā, tā darbojas līdz šim katrā no 28 dalībvalstīm, un redzam tādu nevienādu ainu, kā jau varēja droši vien gaidīt, dažās valstīs jau kaut kas e, ir sācis darboties, un tas tiešām lielā mērā atbilst jauniešu garantijas rekomendācijai. Citām valstīm nācās sākt no pavisam citas pozīcijas. Turklāt ir šis apjukums nu dien, e, tiek jaukt jauniešu garantija un jauniešu nodarbinātības iniciatīva īpaši tajās valstīs, kuras neseņem finanšu atbalstu no nodarbinātības iniciatīvas. Dažos gadījumos nācās viņus pārliecināt, lai arī jauniešu garantija vispār tiktu iedibināt eh, šajās valstīs jo ir valstis, kas arī saņem un pilnīgi pamatot šo finanšu atbalstu. Viens no galvenajiem mēķiem ir gādāt, lai e, vajadzīgās reformas tiktu veikts, lai jauniešu garantībā tiktu īstenot un lai tās reformas būtu uh, ilgspējīgas uh, arī pēc tam, ka šis, šis, šī uh, schēma beigtu darboties. Jauniešu garantija jāredz kā struktūra. Uh, Eh, eh, kurus mēs arī pārveidot ilgspējīgi eh, nodarbinātības modeli, un šī līdzekļa ir vienkārši domāta, lai šīs reformas iekustinātu, bet to nevajadzētu sajaukt, nevajadzētu sajaukt mums mērķus ar um, līdzekļiem. Garantija būs, darbosies arī uh, ilgu laiku vēl pēc tam, uh, Eh, vismaz domājams pēc tam, kad jau eh, nodarbinātības garantija būs beigus darboties. Es jau pieminēju, tātad, ka uh, aina ir nevienā, dažās valstīs ir uh, vairāk panākumu nekā citās, bet liela daļa uh, darba, ko ir veikuši dalību valsts, ir tāda dziļa darbošanās, uh, tiek izveidotas partnerības, kas iepriekš nepastāvēja, reģionāls varas iestādes tiek iesaistītas, uh, Eh, no eh, izglītības iestādes darbā, tirgus iestādes, eh, tādējādi tiek veidoti tilti starp izglītību un nodarbinātību. Un tiešām dažos gadījumos tūlītēju efektu mēs nevaram sardzēt, es domāju, par to arī nav jābrīnās. Dažās valstīs, kur ir ļoti lieli izaicinājumi šajā jomā, es domāju, mums vajadzētu būt nedaudz pacietīgākiem, eh, ehm, nevis gaidīt tūlītējs rezultāts, bet var jums apliecināt. Es zinu nedaudz arī par Itāliju, ka eh, tās struktūras un partnerības, kas ir izveidotas, ir tiešām solis uz priekšu. Un tomēr eh, Eh, informācija par jauniešu garantiju eh, piedāvātiem iespējām dažās valstīs ir varbūt arī nepietiekoši. Varētu tikt darīts vairāk, lai jaunieši eh, tikt informēti par iespējām, kuras pastāv, kuras šī programma viņam piedāvā. Par Eiropas sociālo fondu esam nedaudz mazāk vai netiešāk iesaistīti tās īstenošanā mm, šīs programmas, bet ir acīm redzams sasaisti e, starp šo programmu un Eiropas pusgadu, un tādēļ ļoti rūpīgi e, raugamies, kā valsts izmanto Eiropas sociālo fondu līdzekļus, ceram, ka valsts izmantos tos, lai koncentrētos uz galvenajām prioritātēm, kuras ir pusgadā identificēts e, par ilgtermiņu bezdarbu un prasmju piemērošanu darbības vajadzīgām. Es domāju, tas ir ļoti cieši saistīts savstarpēji. Mums ir jācīnās tātad, eh, pret šo ilgtermiņu bezdarbu, un tas ir darāms, protams, eh, ar tautsēmniecības attīstību kopumā, bet tas nav arī ārpus nodarbinātības un sociāla lietu ministra kompetences. Mūsu jomā eh, šī prasmju pilnveide ir <clears throat> aktīva darba tirgus politika. Um, ietver sevi e, bezdarbnieku prasmju pielāgošanu darbības vajadzībām. Neviens e, nekļūst tūlīt pat par ilgtermiņu bezdarbnieku. Sākumā cilvēks ir īstermiņu bezdarbnieks, un tieši šajā brīdī mums vajadzētu mēģināt cilvēks Eh, atpakaļ integrēt darba tirgu, eh, attīstot attiecīgās prasmes, kas, eh, kuras darba tirgu ir pieprasīts. Dažas valsts ir profilēšanas sistēmas interesants izveidojuši, lai saprast saulēcīgi, kur, kuras bezdarbnieku grupas ir pakļauts īpaši lielam riskam, ka tās varētu kļūt par ilgtermiņu bezdarbniekiem. Un tie ir labi piemēri no kuriem varētu mācīties arī citas valstis ka īstenībā ir iespējams darīt vairāk par eh, struktūru piemērošanu un Eiropas pusgada struktūru tieši. Es nedomāju, ka šeit kaut kas būtu fundamentāli nekārtībā. Esošā sistēma būtībā atļauj vienlīdzīgi ņemt vērā sociālos un ekonomiskos aspektus bet eh, eh, šis līdzsvars ir jārod arī pašām dalību valstīm, tā ir politiska izšķiršanās. Un eh, tiklīdz mēs būsim krīzes grūtāko laiku atstājušais sevis, es domāju, ka būs arī jau lielāka manevra telpa uh, un tad varēs raudzīties uz to, lai šis līdzsvars tiktu rasts. Viens pusgada e, e, elements ir makroekonomiskā nelīdzsvara procedūra, mums ir pašiem savu indikātoru sistēmu, kas ir balstīta uz sociālos un nodarbinātības indikātoru tādu um, tabulu, Un kā jau Tomas sacīja, mums vajadzētu šīs divas sistēmas ciešāk sasaistīt savstarpēji, lai tās netiktu eh, skatītas eh, atrauti viena no otras, bet integrētā veidā eh, veidojot Eiropas pusgadu politiku. Dominika kungam vārds. Paldies. Izskanēja dažādi jautājumi. Un viens interesants jautājums bija investīcija paketi, ko komisija piedāvā e, sociālām investīcijām. Tas ir jāsaist ar um, organizācijas un sociālā potenciāla programmām. Tika runāts par ilgtermiņu bezdarba problēmu. Mūsu sociālās aizsardzības programmas ir jāpielāgo izmantojot investīcijas un runājot konkrēti par ilgtermiņu bezdarbu problēmu, ir vajadzīgs programmas, kas e, ļautu gados vecākos līdzpilsoņus labāk integrēt apakai darba tirgu. Tā tad ir vajadzīgs ēlastīgas programmas, kas ļauj cilvēkiem saglabāt nodarbinātību tā vietā, lai uh, e, E, viņi kļūtu par bezdarbniekiem un pēc tam viņi būtu atkal jāatrod viņiem darbietas. Tā, es domāju, daudz efektīvāk. Un tāda ir komisijas vizija par sociālo programmu modernizēšanu, e, par ko tik sociālās aizsardzības komitejā plaši diskutēts, un tas viss ir jāņem vērā attiecīgi. E, mums ir arī diskusijas par pensijām Un laikam esam viens prāts, ka darba eh, ņēmējiem ir jāpierod pie tā, ka darba mūžs būs garāks, arī mūsu eh, dzīves ir kļuvušas garākas, un sociālās aizsardzības eh, modeļi ir jāpielāgo šai izmainītai situācijai. Dalībvalsts to saprot, sistēmas ir jāpielāgo, modeļi jāpielāgo demogrāfijas parametri ir mainījušies un turpin mainīties, un tas ir arī jāņem vērā, runājot par eh, sociālās aizsardzības modeļu modernizēšanu. Un runājot arī par pusgadu pasākumiem, tas viss ir jādara, eh, respektējot mūsu Eiropiešu sociālas vērtības. Un es eh, šeit atgriežos pie minimālām pensijām Itālijā Mums ir nepieciešami rīki, kas ļaut mums eh, pārbaudīt eh, tos sociāls labums, kurus sniedzam Eiropas pilsoņiem, tāda kā uh, eh, uh, sociāls politikas uzraudzība, lai pilsoņiem uh, tiktu adekvātā mērā sociālajie labumi nodrošināti. pie šī jautājuma. Sociālās aizsardzības komiteja nākamos mēnešos intensīvi strādās. Tā būs viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Un beidzot, par sociālo dimensiju, sociālo jautājumu e, sasaisti ar pusgadu pasākumu, kā jau Toms sacīja. Mums ir e, vajadzīgie rīki eh, jau mūsu rīcībā. Mums ir bijusi dziļa diskusija par nodibinātību un sociālo um, um, Uh, dimensiju un uh, komisijai ir jāmēģina rast uh, labu um, sasaisti šo dažādu elementu starpā un uh, mēs cieši strādāsim arī kopā ar komisiju eh, pie šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Blinkevičūtes kundze esat lūgusi uh, eh, vārdu. Uh, Dēkoju ponui Bevers ir povnu. Paldies priekšsēd. Es gribētu Beversa kungam un Dominika kungam pateikties par viņu komiteju darbu prezentāciju un uzdot šādus jautājumus. Abas komitejas e, gatavo rekomendācijas katra savā atbildības jomā, piemēram, nodarbinātības vadlīnijām vai sociālās aizsardzības sistēmu pārskatīšanai, bet man ir jautājums Ņemot vērā, ka jūs ļoti intensīvi strādājiet, vai dalībvalstīm pietiek politiskās gribas jūsu rekomendācijas, kuras jūs tik rūpīgi esat gatavuši implementēt, lai Eiropas pilsoņi savās dzīvēs to izjustu. Beversa kungs pieminēja, ka mums varbūt ir nepieciešamas eh, kādas minimāli, kāda minimālī pienākuma, ne tikai vadlīnijas, bet konkrēti uh, pasākumi, kuriem būtu jāseko. E, e, tiek jautāts, vai mums vispār jauniešu garantija vajadzīga. Es pārliecināts, ka ir vajadzīga, bet te jādarbojas efektīvi. Cits jautājums, vai jūs komitejas jau kad ir diskutējušas vai apspriedušas vai plāno to darīt? Emigrācijas ietekmi Eiropas saimnībai iekšienē. Es ļoti priecājos, ka mums ir brīvā pārvietošanās, bet dažas valība, valsts cieš eh, ļoti daudz no emigrācijas. Ne tikai no vienas dalībvalsts eh, uz otru, bet no novecojušās Eiropas kopumā. Vai jūs grasties piedāvāt kaut ko šajā sakarā? Pārskatus, pētījumus, kaut ko, eh, kas dalībvalstīm būtu derīgs. Es domāju, ka Eh, sociālais modelis ir eh, laba lieta, ko atcerieties, mums ir liels bezdarbs, sociāla atstumtība, nabadzība, un šīs lietas tikai arvien pieaug šīs problēmas. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai jūs komitejas varētu nākt klājā ar kādiem priekšlikumiem, piemēram, bērnu garantijai? Mums ir tik liela liels, tik augsts eh, bērnu un apdzības līmenis, tas ir ļoti sāpīgi. Jā, mums ir jauniešu garantija, bet es domāju, ka mums vispirms ir jāraugās uz pašiem cēloņiem. Mūsu bērni dzīvo nabadzībā jau no uh, dzimšanas brīža, un tad, kad viņi kļūst par jauniešiem, viņiem nav motivācijas strādāt, dzī, eh, pelnīt naudu un uh, uzturēt savus ģimenes. Tādēļ varbūt vispirms ir jāraugās uz cēloņu, kāpēc mūsu bērni ir nabadzīgi, kāpēc uh, Mēs dzīvojam pasaules bagātākā kontinentā un joprojām ir bērnu nabadzība. Vai jums grasties kādas rekomendācijas šajā jomā uh, gatavot? Nākamā runātāja. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies arī abiem kungiem par viņu stāstīto. Pevērs kungs, mēs pilnīgi nepiekrītam jūsu optimismam. Tad, kad jūs runājāt par to, ka uh, jūsuprāt, eh, krīze eh, pašlaik no mums attālinās? Uzskatu, ka viss ir pilnīgi pretēji. Uzskatu, ka politiķiem ir atbildība vienmēr eh, domāt par to, ka varētu notikt ļaunākais. Sociālās aizsardzības sistēmu no vienas puses apmaksāt tieši mūsu pašreizējā labklājība, nu, Un ir skaidrs, ka arī Eiropas Savienība nodrošina savas finanses. Bet, ja uh, parādi ir tik lieli un Eiropas centrālā banka noteikti neko pašlaik nemaina, tad mums vajadzētu domāt, kā mēs to visu varētu finansēt ar mūsu darbu. Bet Eiropas komisija norāda, ka darba vietas samazinās gan kvalitātes, gan kvantitātes ziņā. Tieši tāpēc ļoti steidzami ir vajadzīgi priekšlikumi, bet jūsu priekšlikumi īstenībā neatbilst tam, ko jūs uh, esat teikuši gadiem ilgi. Mums ir vajadzīgi pat tiešām uh, eh, stingri, labi priekšlikumi, kas būtu pietiekami efektīvi. Dominika kungs, uh, liels paldies par jūsu teikto. Man ir jāatzīst, ka es nepiekrītu jūsu idejai par modernizāciju. Ja modernizācija nozīmē strādāt ilgāk, tad, protams, es saprotu, ka Mm, pensionētie eh, varēs mm, atpūsties, bet viņu eh, veselības līmenis neļaus viņiem to darīt pārāk ilgi, tāpēc, ka viņi būs devušies pensijā pārāk tālu. Īsnībā tas nozīmē, ka šie pensionētie jau būs miruši. Es domāju, ka mūsu sabiedrībai taču vajadzētu rūpēties par labāku dzīves kvalitāti gan darba, gan pensijas laikā. Uh, Ir skaidrs, ka dalību valstu labklājība un labāka darba organizācija ļautu doties pensijā pietiekami agri, lai varētu beidzot uh, atpūsties dzīves nogalē. Paldies, un es gribētu, lai jūs atbildat uz maniem jautājumiem. Oui, merci, monsieur, pour, uh... Paldies, saka Balās kungs. Paldies par jūsu teikto. Man ir divi jautājumi. Vai ir bijuši pētījumi, ko ir veikušas jūsu organizācijas vai kāds cits par uh, bezdarba sistēmas apvienošanu Eiropas Savienības līmenī, bet uh, es šeit nerunāju par kaut kādu pastāvīgu sistēmu, es domāju par krīzes situācijām. Nu, to varētu varbūt salīdzināt ar amerikāņu sistēmu. Otrs jautājums un ielaicīgi komentārs. Tiek teikts, ka uh, dzīves ilgums uh, pagarinās, tas parādās arī statistikā, un tieši tāpēc vajadzētu, lai uh, darba uh, dzīve arī pagarinās, tas nozīmē, ka pensionēties var vēlāk, bet rodas problēmas, ņemot vērā bezdarbu, ņemot vērā to, ka uh, ir daudz tādu pagādu darba vietu, un ņemot vērā uzņēmumu praksi daudzās dalībvalstīs, tā skaitā manējā, kas uh, nepieņem darbā uh, cilvēkus, kas ir vecāki, uh, Un te es runāju par cilvēkiem, kas ir vecāki tikai par 50 gadiem. Tas nozīmē, ka 58 gados cilvēki vairs nevar atrast darbu. Realitāte ir tāda, ka šiem cilvēkiem ir zemākas pensijas. Jā, protams, ir ļoti labi dzirdēt šīs runas par to, ka mēs dzīvojam ilgāk, tāpēc arī vajadzētu strādāt ilgāk bet vajadzētu to arī nodrošināt. Tieši tāpēc mēs arī sākam domāt par bezdarba cēloņiem, vai te ir runa par izaugsmes iztrūkumu, vai arī par to, ka eh, produktivitāte pieauga digitalizācijas dēļ, un tas nozīmē, ka darba stundas visur rietumu pasaulē vienkārši sarūk, un vajadzētu ķerties pie šo jautājumu risināšanas. Bevers kungs vai Donikungs? Thank you. Um, All, on the, on the the... Paldies! Pirmkārtām paldies par uh, valstu specifiskajām rekomendācijām. Galu galā tās ir rekomendācijas. Mēs kā komiteja mēģinam nodrošināt, lai tās būtu atbilstošas, lai tās būtu labi sagatavotas un atbilst politiskajai realitātei. Visu gada gaitā mēs mēģinam izdarīt pietiekami lielu spiedienu uz valstīm. Mēs mēģinam rūpīgi izsekot līdzi visam, lai nodrošinātu, ka mēs no šīm rekomendācijām gūstam visvairāk. Bet politiskā atbildība, protams, ir un tai vajadzētu būt dalībvalstu ziņā. Tā ir dalībvalstu atbildība izmantot šīs rekomendācijas kā politiskos rīkus. Šo procesu daba ir tāda, kāda tā ir. Mēs varam tikai un vienīgi sniegt padomus dalību valstīm. Ir, protams, iespēja izdarīt uz valstīm kaut kādu spiedienu, bet atbildība ir tikai un vienīgi dalību valstu ziņā. Par migrāciju un visiem migrācijas aspektiem. Ja mēs paskatāmies, teiksim, uz padomas secinājumiem, tad mēs redzam, ka valoda ir diezgan neskaidra. Mēs arī saprotam, ka mums vajadzētu diskutēt detalizētāk. 2015. gada darba programmā mēs plānojam iekļaut labas tādas diskusijas par visiem darba migrācijas aspektiem Eiropas Savienībā, un mēs centīsimies arī sagatavot eh, niansētākas eh, politiskās vadlīnijas nekā līdz šim. Pagājuši, kad mums bija diskusijas par iespēju nodrošināt eh, tādu kā bezdarba pabalstu sistēmu Eiropas Savienības ietveros eh, vai arī Eiropas monetārās savienības ietveros. Tās bija akadēmiskas diskusijas, jo, cik tā ir zināms, nav tādu uh, īstu politisku priekšlikumu no Eiropas komisijas puses. Taču mēs dzirdējām, ka būtu liederīgi, ja mēs kā komiteja, kas ļoti labi pārzina bezara pabalstu sistēmu Eiropā, ka mēs par to spriestu. Mēs eh, neizdarījām nekādus konkrētus secinājumus, taču es sagatavoju īsu ziņojumu EPSCO padomēji kurā es galvenokārt norādīju uz vairākām lietām, kas būtu jāņem vērā, domājot par bezdarba pabalstu sistēmu, tādu vispārēju Eiropas bezdarba pabalstu sistēmu. Šķiet, ka viens no galvenajiem punktiem, kas parādījās, bija tas, ka pašlaik eksistējošās sistēmas ir ļoti atšķirīgas ir ļoti daudz tehnisku sarežģījumu, un nevajadzētu tos pārāk zem novērtēt. Tātad jautājums, protams, nav tehnisks, tas ir politisks, bet jebkurā gadījumā arī tehniskos sarežģījumus vajadzētu paturēt prātā. Pāris vārdu par vecāka gada gājuma darbiniekiem. Ir tādas dalībvalstis, kur darba tirgus eh, vecākiem cilvēkiem eksistē. Uh, To ir iespējams izdarīt. Ir vajadzīgas izmaiņas, darba devējiem arī ir jāmaina sava prakse, un arī valsts nodarbinātības dienestiem vajag uh, domāt par izmaiņām. Pašlaik nav pārāk daudz investīciju uh, šādos cilvēkos, arī viņi uzskata, ka būs grūti viņiem atrast darbu. Tātad ir vajadzīgas pamatīgas izmaiņas mūsu darba tirgu funkcionēšanā. Uh, Piekrītu, ka šeit nav runa tikai par pensijas vecuma paaugstināšanu. Arī šeit ir vajadzīgas tātad izmaiņas darba tirgū. Bet eh, mēs redzam dažās dalībvalstīs, ka to var izdarīt. Un eh, ir Protams, arī jāskatās uz mūsu komitejas veikto darbu. Šī darba rezultāti ļauj dalībvalstīm mācīties vienai no otras, un īstenībā izaicinājumi ir ļoti līdzīgi daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Paldies, Dominika kungs. Paldies! tika minēti vairāki jautājumi, bet aiz uh, visiem tiem slēpjas uh, viena lieta, tātad kāda būs mūsu plānoto reformu sociālā ietekme. Mums vajadzētu skatīties um, uz visiem Eiropā veiktajiem pasākumiem un to sociālo ietekmi. Runājot par um, pensionēšanās vecumu, tad tas ir ļoti labs piemērs, kas parāda, ka mums pirmkārtām ir jāmodernizē sistēma. Ja mēs vēlamies, lai cilvēki strādātu ilgāk, ja mēs vēlamies, lai situācija būtu tāda, ka nākotnē pietiek darba spēka, pašlaik eh, demogrāfiskā situācija ir satraucoša, mēs redzam, ka darba spēka nākotnē varētu pietrūkt, tad mums vajadzētu ļaut cilvēkiem palikt darba tirgu un vienlaicīgi tāpēc eh, ir jāpiemēro sistēmas. Nevajadzētu cilvēkus sodīt par to, ka viņi strādā ilgāk. E, samazinot pabalstus, mums vajadzētu paskatīties, kas notiek darba tirgū. Mums vajadzētu nodrošināt e, adekvātus pabalstus, un tieši tas arī tuvākajos gados Eiropā ir jādara, jāmodernizē sociālo pabalstu sistēmas. Ja cilvēki strādā ilgāk, tad ir skaidrs, ka viņiem būs vairāk veselības problēmu nekā agrāk. Tieši tāpēc ir vajadzīgas jaunas sociālo pabalstu sistēmas, lai saskartos ar šīm situācijām, lai tam varētu stāties pretī. Uh, Tieši to mēs arī domājam ar šo sociālās aizsardzības sistēmu modernizāciju. Mums ir jāinvestē sociālajā aizsardzībā, tas ir jādara. Atgriežoties pie nabadzības un pie bērnu nabadzības, jā, tāda eksistē Eiropā. Šeit ir jāizvairās no nabadzības atkārtošanas. Mums ir vienošanās Eiropā par to, kā to paveikt. Mums ir atklātā koordinācijas metode. Bet, jo īpaši šajā jomā mēs jau esam paveikuši daudz darba, mums ir ziņojums par bērnu nabadzību, un šeit ir jāgatavo rekomendācijas, lai nākotnē no tās varētu izvairīties šis darbs ir paveikts, un iespējams pie šī darba mums vajadzētu atgriezties un vajadzētu izveidot tādas kā atsaucas vērtības ja, teiksim, kāda dalībvalsts ievieš reformas, tad mums vajadzētu pārbaudīt, vai šīs reformas atbilst mūsu formulētajās rekomendācijās, par kurām dalībvalstis ir vienojušās. One... Paldies. Viens pēdējais jautājums pirms sāksim balsošanu. Ksevieris Lopes. Muchas gracias. Yo seré rápido. Um, Izteikšos pavisam īsi. Vēlētos uzdot pavisam konkrētu jautājumu. Tas attiecās uz kādu rekomendāciju, kura tika piedāvāta pagājušā gadā no komisijas puses. Tur runa bija par uzņēmuma uzdevumiem, un dalībvalstīm sešu mēnešu laikā tā bija jāīsteno un jāizskata, un pēc tam jāizskata, kā šī rekomendācija tiek īstenota. Uh, seši mēneši ir pagājuši, un tika izmantota pieeja, kā piemēram parādu, pārstruk, parādu situācijas pārstruktūrēšanu un tā tālāk. Un tagad es gribētu dzirdēt, kā dalībvalstīs notika šis īstenošanas darbs un kādā veidā varētu sasniegt labāku dinamiku. Uh, uzņēmumos un um, uzņēmumu bankrutēšanas gadījumos. Īpaši domājot arī par MVU. Ir ļoti atšķirīgi uh, bankrutēšanas noteikumi un pastāv starptautiski centieni radīt vienotas normas. Francija, piemēram, ir izdevusi likumu. kas tika piemērots daudziem tūkstošiem iedzīvotāju. Jūs varbūt visu šos de šīs detaļas nezinat, bet mums ir ļoti liela problēma ar uh, piespiedu izlikšanu no dzīvokļa. Uh, jo nav samaksāts hipotēks. Tātad 400 tūkstoši cilvēku apmēram tika izlikt no mājokļiem. Mums bija pat ļoti traģiski gadījumi. Pensionāri tika izlikt no savas mājas, kur dzīvoja pat arī viņu mazbērni kur paši, protams, nebija spējīgi maksāt hipotēkas, un gadu gaitā summa bija sakrājusies lielāka, tā kā es gribēju norādīt uz sarežģīto situāciju, mums vajadzētu par šo jautājumu domāt, mums vajadzētu tādas situācijas aizskavēt, un proti, ka kāds tiek deklarēts par civilā ziņā miruši tieši tikai tāpēc vien, ka viņš savas dzīves laikā nav spējis samaksāt savus parādus. Mr. Dominique. Dominika kungs, lūdzu jums vārds. Jā, patiešām šis ir ļoti uh, liels temats par nabadzības izplatīšanās pilsoņu vidū. Domāju, ka mums vajadzētu paskatīties uz māsēniecību situāciju kopumā. Un ja mēs paskatāmies uz to, kas šeit notiek, tad tas varētu būt indikators uh, nākotnes nabadzības tendencēm. Šis ir viens no punktiem, ko mēs izskatām sociālās aizsardzības komitejā. Es piekrītu jums, tas ir svarīgs jautājums, mums vajadzētu padziļināti par to domāt. Mums ir jāgatavo tādas rekomendācijas, kas ļautu Eiropā izvairīties no šādām situācijām. Okay, then... Labi, tad liels paldies par to, ka atsaucāties uz mūsu uzaicinājumu. Domāju, ka visiem bija ļoti noderīgi jūs uzklausīt. Un labprāt tiksimies ar jums arī citreiz. Pēc pāris minūtēm, 10.15, sāksim balsošanu. Thanks for, to you. Okay, we'll start the voting. Yes. Sāksim balsošanu. We start with the... Mēs sāksim. Ar globalizācijas pielāgošanas fondu. Sāksim ar enostīlu. Sākam balsot. Thank you. Votes Paldies. Slēdzam balsojumu. One too much from EPP. EPP viena balss par daudz. Paldies. Slēdzam balsojumu. Pieņemts. Tālāk mēs nākam pie nākošās vēstules saistībā ar globalizācijas fondu Katarpilā, Beļģija, par jeb drīzāk gan man būtu jāatver balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Paldies, pieņemts. Nākošā vēstule. Attiecībā uz EGF Arcelor Mital. Sākam balsot. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Pāriesim pie Eiropas investīcijas bankas. Pirmais kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Pirmais punkts. Sastais grozījums Štainrukas kundze. Par? Pret? Atturas. Pieņemts. Pirmais punkts, septītais grozījums, Lopes par pret atturas. Domāju, ka ir noraidīts. Vai tā ir? Mēs pārbaudīsim. One too much for EPP still. Tāds partijai vien balss par daudz. Is it this? Yes, it's carried. Pieņemts. Astotais grozījums. Tomas man. Par, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums. Mana kungs par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums man par pret atturas pieņemts. B kompromis. Par pret atturas pieņemts. Sešpadsmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Labi, mēs to pārbaudīsim elektroniski. 16. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. C kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. Divdesmit astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Man tā šķiet. 29. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 30. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 31. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Labi, mēs to pārbaudīsim. 31. grozījums. Šis balsojums bija diezgan vienlīdzīgs. Labi, beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 33. grozījums par. Pret atturas noraidīts. 34. grozījums par pret atturas noraidīts. 35. grozījums par pret atturas pieņemts. E kompromiss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 pret atturas pieņemts. Četrdesmit astotais grozījums par pret atturas pieņemts. 49. grozījums par pret atturas pieņemts. 50. grozījums par pret pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim tomēr 50. Viens balss par daudz, tautas partija. Atvainojiet. Pieņemts.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 atturas pieņemts. 55. grozījums par pret atturas pieņemts. 56. grozījums par pret atturas noraidīts. 56. pārbaudīsim. Mums jāatkārto lūdzu. Tautas partijā viena balss par daudz. Jā, noraidīts. Piedesmit septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 58. par pret atturas pieņemts. 59. par pret atturas pieņemts. 60. grozījums par pret atturas noraidīts. Tālāk mēs balsosim par uh, atzinumu priekšlikumu par pret. Mēs elektroniskā ceļā pārbaudīsim to. Elektroniski balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Slēdzam balsojumu. Viena balss par daudz tautas partijā. Pieņemts. Paldies visiem. Tagad mēs runāsim par darba ņēmēju um, finansiālo iesaisti. Pirmais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Un pēdējais balsojums par mutisko pieprasījumu par, ja darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad mēs balsosim par. ETF pārvaldes uh, uh par ETF pārvaldu, un tā būs, tas būs slēpts balsojums, mēs iesim alfabēta kārtībā tam cauri. Un skaitīts tiks tikai jā balsis. Tātad vai jūs balsojat pār kādu personu, jeb jūs nebalsojat nemaz. Pirmais kandidāts Jans Andersons. Kā jau teicu, tas ir slēpts balsojums. Sākam balsot. Tikai jābalsts atzīmēt. Ja jūs negribat balsot pār, tad jums tas nav jādara vispār. Paldies! Vai visi ir beiguši balsot? Slēdzam balsojumu. ir 30 balsis par, skaitīts tiek tikai balsis par. Edita Bauere. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit deviņas balsis Edītei Baurei. Tālāk Žans François Mezier. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tālāk Sāra Pārkina. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 balss Pārkins kundzei. Balsojuma rezultāts ir sekojošs. Andersona kungs 30 Bāvars kundze 39, Mercier kungs 22 balsis un Pārkinas kundze 17. Tas nozīmē, ka pirmie trīs vārdi Andersons, Bauere un Mezier ir mūsu kandidāti, kuri var tikt tālāk ierosināti. Un šis priekšlikums tālāk tiks nodots konf prezidenta konferencē. Paldies visiem par piedalīšanos, un mēs beidzam balsošanu. Will... Pēc pāris minūtēm sāksim izskatīt eh, jūrnieku priekšlikumu. Bet es gribēju, lai zālē iestātos klusums, jo šis ziņojums ir mums ļoti būtisks. Atsāksim sanāksmi pēc balsošanas. Es tagad gribētu dot vārdu referentei, kas ir atbildīga par um, priekšlikumu jūrnieku direktīvu grozīšanai. Referente ir Elzbete Morīnā Šartjē. Dod viņai vārdu. Viņa ir no tautas partijas grupas. Merci beaucoup, madame la. Lielas paldies, priekšādātāji! Šorīt mēs runāsim par ziņojumu projektu, par direktīvu par jūrniekiem. Ar šo tekstu mēs esam nolūkojuši. Es atvainojos, mēs gribētu, lai zālē ir klusums. Tātad um, Ar šo tekstu mēs vēlamies uzlabot uh, to uh, cilvēku darbu, kas strādā uz kuģiem, kas uh, strādā visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Īstenībā šī teksta pārskatīšana ir ārkārtīgi nozīmīga, un te ir runa par piecām direktīvām. Direktīva par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā, direktīva par to, kā izveidot Eiropas uzņēmumu padomi, direktīva, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai. Direktīva par dalību valstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu. Un beidzamā direktīva par darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu īpašnieku maiņas gadījumā. Tātad piecas lielas Eiropas direktīvas uh, tiek skatītas um, šajā ziņojuma projektā. Tātad īsnībā šeit ir runa par direktīvu projekta otrreizēju skatīšanu, jo nodarbinātības komitejā 2017. gada aprīlī Mūsu kolēģi, kas bija atbildīgi par šo ziņojumu, strādāja ļoti uh, sarežģītos apstākļos, jo sasaukums tuvājās beigās un bija, tuvājās beigām un bija ļoti maz laika, lai varētu veikt vajadzīgās konsultācijas un vienoties par tekstu. Nevarēja iesaistīt visus uh, svarīgākos partnerus, tiem nebija vienkārši laika un ēnu referente līdz ar to nespēja vienoties. Kopš 2014. gada aprīļa, ko tad mēs īsti esam izdarījuši? Pirmkārt, situācija ir mainījusies, jo sociālajie partneri, jo īpaši arotbiedrības un mm, nometnieki, kas eh, iepriekš nespēja vienoties par tekstu, sajūta, ka šis jautājums ir ļoti mums būtisks un ka mēs jaunajā sasaukumā noteikti pie tā atgriezīsimies. Tāpēc viņi veica ļoti garas sarunas un viņiem izdevās vienoties. Šī vienošanās paredz ļoti labu līdzsvaru darbinieku aizsardzībā, darba apstākļu uzlabošanā un vienlaicīgi tiek ņemtas vērā arī nozares īpatnības. Šo vienošanos apsveica visas politiskās grupas mūsu viedokļu apmaiņas laikā, kas notika 2014. gada 2. decembrī. No savas puses es esmu konsultējusies ar sociālajiem partneriem, esmu strādājusi ar Eiropas komisiju un vienlaicīgi jau no paša darba sākuma es sauc kopā kolēģis no visām politiskajām grupām, tikos ar ēnu referentiem, un mums bija ļoti konstruktīva viedokļu apmaiņa. Tāpēc es arī vēlētos pateikties Agnesei no sociāldemokrātu grupas, Angerikai no EKR, e Turnes no ALDE un Patrikam no GOE, Džīnai Lambertei no un zaļajiem, un arī FDD pārstāvēji. Mums eh, šī viedokļa apmaiņa bija ļoti būtiska, ir ļoti svarīgi, lai visiem ir eh, mūsu rīcībā esošā informācija. Mūsu politiskais mērķis ir padarīt eh, jūrniecības sektoru pievilcīgāku. Jūrniecības sektors ir viens no nākotnes sektoriem Eiropas Savienībā, un 2007. gada oktobrī e, komisija jau nāca klajā ar dokumentu, kur tā vēlējās uzlabot jūrnieku darba apstākļus, bet vienlaicīgi ņemt vērā šī sektora īpatnības. Tātad es gribētu pateikties gan maniem kolēģiem Eiropas parlamentā, gan sociālajiem partneriem, un es arī pateicos e, mūsu komitejai, kas man uzticēja šo darbu. Es e, gribētu teikt, ka Zoltāns, diemžēl, nevarēja ierasties šodien, jo viņš ir sasiecis. Tāpat arī es gribētu, jo īpaši pieminēt vairākus grozījumus, kur tiek ņemta vērā vienošanās ar mūsu sociālajiem partneriem. Un sākšu ar devīto grozījumu, kur mēs pilnībā pārņemam sociālo partneru vienošanos. Tātad šī vienošanās ir mainījusies, un mēs redzam, ka ir panākts ievērojams progress. Pirmajā grozījumā mēs uzsveram to, cik svarīga ir MVU nozīme, jo tie rada 85% no jaunajām darba vietām uh, Eiropas Savienībā. Otrajā grozījumā mēs vēlējāmies uzsvērt, ka te ir runa par to, ka vajadzētu izvairīties no diskriminējošas situācijas starp darba ņēmējiem un jūrniekiem. Tātad jūrniekiem ir diskriminējošāka situācija. Trešajā grozījumā mēs vēlējāmies uzsvērt, ka šī diskriminācija ir jo īpaši uzsvērta, tāpēc, ka ir tādas dalībvalstis, kas uh, mm, izmanto izņēmumus un atkāpes, kamēr citas tās savukārt neizmanto šādus izņēmumus un atkāpes. Sestajā grozījumā mēs eh, vēlējāmies uzsvērt, ka vajadzētu kopumā uzlabot mm, jūrnieku darba apstākļus un ņemt vērā attiecīgās nozares īpatnības. Septītais grozījums ir ļoti būtisks, jo, lai nodrošinātu konsultāciju īstenošanu, jo īpaši, ja runa par atlaišanu, vajadzētu ņemt vērā visu informāciju, kas tiek sniegta darba ņēmējiem, un tieši tāpēc vajadzētu izmantot jaunās komunikācijas, ko var izmantot no attāluma, jo atcerēsimies, ka kuģu apkāpa bieži vien ir tālu no savas izcelsmes valsts uz kuģa. Tātad, priekšādātājs kundze, šie būtu galvenie grozījumi, kas ir ieviesti, un uh, tie ir ieviesti, lai mēs varētu sagatavot jaunu direktīvu, kas šo sektoru nediskriminē. Lielas paldies par diskusijām. Thank you. Paldies, Marāna Šarķie kundze, Jutta Štainruka no sociāldemokrātiem. Ja, Agnes Jongerius, die heute Verpflichtung im Wahlkreis hat, hat mich. Jā. Kolēģi, man lūdzu izteikties par šo jotā, jautājumu. Šajā, viņa saka, ka šajā, ar šo direktīvu mēs esam pienākuši, panākušies tuvāk mērķim, lai izvairītos no jūrnieku diskriminēšanas. Uh, jo tagad Eiropas Savienības tiesības tiek attiecināts arī uz jūrniekiem. Tiek prezentēts kompromiss priekšlikums, kurš vairāk atbilst uh, jūrnieku īpašās, īpašās situāciju, un mums tagad ir praktiskāka uh, pieeja. Morīns Šatjērs kundze uzskata, ka līdz ar to varēs uh, pārka, aizvērt plaisas, kas ir bijušas līdzinējā dokumentā. Mēs sociāldemokrāti atbalstam šo priekšlikumu, un Ongīrijus kundze arī vēlētos eh, sociālajiem partneriem, it īpaši Morins Šatjērs kundzei, pateikties par izcilo darbu. Mēs atbalstam mērķus, ir īpaši to, ka tiek uzlaboti darba apstākļi, tiek veicināts dialogs ar darba devēju un darba ņēmēju, Turklāt tiek veicināt nodarbība jūras satiksmē. Mēs uzskatām, ka šīs, šī direktīva ir mūsu visu labā. Paldies! Pirmām kārtām gribētu jums pateikties, Morēn Šatjē, jums par lielisko sadarbību un par šo ziņojumu, kur saņēmām pagājušajā nedēļā. Es gribu pateikties arī komisijai par to, ka jūs cieši sadarbojaties ar sociālajiem partneriem. Un, manuprāt, tiešām jūs teksts ir izdevies diezgan līdzsvarots. Es esmu ticies ar pārstāvjiem no uh, E, jūrniecības jomas, gan arī uzņēmējiem un citiem, un es varu pateikt, ka likumdošana jūrniekiem nedrīkst e, izbeigties tādā nacionālā ierobežojumā. Šādai likumdošanai jābūt pārrobe, ar pārobežu dimensiju, un mēs atbalstām pasākums, kas e, rada jūrniekiem vienotus standartus vienalga, kurā dalībvalstī viņi ir pieņemti darbā. Mēs atbalstam pasākums, kas palīdz jūrniekiem, jūrniekiem attiekties ar vienlīdzīgu attieksmi. Turklāt šiem noteikumiem ir jābūt arī pielietojamiem, it īpaši domājam par maziem vidējiem uzņēmumiem. Šie noteikumi nedrīkst radīt nekādu papildus birokrātiju un izmaksas kur apgrūtināt mūsu jau tā sarežģīto ekonomiku. Manas bažas ir par to, ka mēs varētu radīt noteikumus, kur apgrūtināt jūrniekiem Eiropas jūrniekiem situācija iepratī ārpus Eiropas jūrniekiem, jo citādi varētu rasties trešo valstu jūrnieku vilnis, un tas nevarētu būt mūsu mērķis. Mums nepieciešami skaidri un vienlaicīgi elastīgi noteikumi. Un mums jāatzīst jūrnieku īpašā situācija. Mums nepieciešama tādas darba tiesības jūrniekiem, lai viņiem būtu pamats zem kājām un mūsu jūrniecības industrija varētu arī uh, labi virzīties uz priekšu. Tad mēs būsim sasnieguši vēlamo. Thank you, uh, Ulla Tārnes from the ALDE group. Turmis kungs no ALDE grupa. Thank you very much. Kundze. Pirmām kārtām es uh, gribētu pateikties mūsu referentei par uh, ļoti labu darbu. Un pilnībā piekarītu galvenajiem punktiem, ko referente minēja attiecībā uz šīs direktīvas nepieciešamību. Domāju, ka ziņojuma projekts ir ļoti labs. Kā jau tika minēts, sociālajie partneri ir panākuši vienošanos par ziņojumu saturu. Man ir ļoti būtiski respektēt sociālo partneru vienošanos. Domāju, ka mūsu referente savā ziņojumā to ir darījusi. Taču esmu atradusi vairākas vietas ziņām projektā, kuras atšķiras no sociālā partneru vienošanās. Domāju, ka mēs kā parlaments kopumā un jo īpaši nodarbinātības komiteja daudz runā par sociālā dialoga nozīmi un par sociālo partneru iesaistīšanu. Šeit ar šo ziņojumu un direktīvu ir panākta sociālo partneru vienošanās, un es domāju, ka mums vajadzētu uh, pilnībā respektēt sociālo partneru panākto vienošanos. Es redzu, ka šis ziņojums ir tāda kā pārbaude, vai mēs varēsim ievērot mūsu daudzkārtējos solījumus par sociālo partneru nozīmi. Tas būtu tas, ko es vēlējos teikt par ziņojumu, bet vēlreiz atkārtošu, ka uzskatu, ka ziņojuma projekts ir ļoti labs un labprāt strādāšu pie grozījumiem, kas ir iesniegti. You, Jean Lambert. Paldies, Džīna Lamberta, zaļie. Thank you, I just... Paldies. Vēlējos tikai paust savas grupas nostāju. Pirmām kārtām pateikties referentē un sociālajiem partneriem un arī teikt, ka mēs kopumā piekrītām referentes sagatavotajiem priekšlikumiem. Varbūt iesniegsim vienu vai divus grozījumus no savas puses, uh, jo īsnībā nav jēgas eh, darīt vēlreiz to pašu, ko referenti jau ir paveikusi. You, Paldies! Ticiāna Begīna no FDD grupas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties referents kundzē arī no savas puses. Mēs skat, raugamies uz šo direktīvu eh, no tā skatu punkta, ka jūrniekiem nepieciešams tieši tādas pašas tiesības kā darbiniekiem uz savas zemes. Tas ir ļoti svarīgi tīpaši MVU uzņēmumiem, kur šajā jomā ļoti daudz strādā, un tas svarīgi arī darba ņēmēju aizsardzībai. Mēs atbalstam referenti Un ar saviem grozījumiem mēs gribam panākt to, lai sociālajie nosacījumi jūrniekiem tiešām tiktu pielāgoti citu darbinieki, citiem darbiniekiem. Tas attiecās uz veselību un tāpat daudz citas aspekti, kas tik ņemt vērā. Mums ir nepieciešama diskusija par darba eh, noteikumiem, un parlamentam tiešām vajadzētu iesaistīties. Or... Lielas paldies! Laika grafiks ir šāds. Termiņš grozījuma iesniegšanai 29. janvāris, pieņemšana nodarbinātības komitejā 1. aprīlis un balsājums plenāras sesijā ir paredzēts uz aprīli vai māju. Bet piemērs, piemērs dot vārdu uh, Fontaņie kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmām kārtām gribētu norādīt uz to, ka es esmu ēnu referente Sivsaimniecības komitejā, un ja palūkojos, kā ziņojumi abās komitejās tiek skatīti, tad var teikt, ka mēs vairāk vai mazāk ejam vienā un te pašā virzienā. Un tas savukārt var atvieglināt referents kundzes Morenčetie darbu. Viņa nu paveikusi lielisku darbu, kur mēs arī varam atbalstīt. Ir svarīgi tas, kas tika teikts mūsu komitejā, ka nepieciešams respektēt jūrnieku darbu. Mums tiešām jānodrošina tas, lai jūrniekiem būtu atbilstoša aizsardzība, kur tiešām būtu līdzsvarota dalībvalstīs, ka mēs nenonāktu pie mm, kaut kādiem kropļojumiem salīdzinājumā ar citām profesijām. Pašlaik daudzos likumos, lik, daudzos likumdošanās ir dažādi izņēmumi paredzēti, bet vajadzētu no tiem izvairīties. Ir ļoti svarīgi, lai it īpaši jaunie darba ņēmēji tiktu atbalstīti, jo šajā jomā, jūrniecības jomā trūkst jauno darbinieku. Thank you very much. Uh, that was useful. Paldies, tas bija tiešām bija noderīgi. This one? Yeah, but I don't see. Madam Morāna Šārķie. Morāna Šārķie kundze, vai jūs vēlētos uh, kaut ko pateikt noslēgumā? Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos paust pateicību visiem kolēģiem, kas izteicās savu politisko grupu vārdā. Un paldies arī Lopēja Fontaņie kundzei, kas arī ir ēna referente. Es ņemšu vērā jūsu pastās bāžas un piezīmes. Mums ēnu referentu starpā vēl vajadzēs izskatīt grozījumus un vajadzēs arī veidot iespējams kompromisus. Vēlētos atbildēt Jutai Steinrukai, ka mēs varētu pieminēt šo direktīvas projektu eh, darba grupā, kas tiekas pastāvīgi un kur tiekas arotbiedrība pārstāvi un Eiropas parlaments. Un, protams, ka šādu dialogu mēs arī varētu pieminēt un iespējams, ka mēs varētu runāt par šo direktīvas projektu šajā starpgrupā. Liels paldies! Paldies par to, ka bijāt tik konstruktīvi. Es domāju, ka noslēgumā priekšādātājs kundze varētu teikt, ka šī vienošanās, kas eh, tika panākta starp sociālajiem partneriem, un šī vienošanās bija ārkārtīgi ļoti sarežģīta, un es domāju, ka mums līdz ar to ir pienākums arī politiķu vidū eh, panākt vienošanos un sagatavot tādu tekstu, kas aizsargātu visus jūrniecības sektorā strādājošajos. Paldies! Arī es ticu ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Tagad pievērsīsimies 13. darba kārtības punktam. Ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšana. Došu vārdu referentei Annai Sanderei no EPP grupas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Vispirms pašreizējā mm, posmā es vēlētos pateikties administratoriem un konsultantiem, kas eh, man palīdzēja gatavot šo pirmo atzinumu, pirmo dokumentu, ko es gatavoju kā Eiropas parlamenta deputāte. Šodien mēs runājam par atzinumu um, ekonomisko lietu komitejai, kas ir nolēmusi gatavot pašinstīvas ziņojumu, balstoties uz Eiropas komisijas paziņojumu par eh, pār, ekonomisko pārvaldību un tās ietveru. Tātad šodien mēs runājam par tekstu, kur mēs domāsim par ekonomiskās pārvaldības nākotni. Lai atjaunot izaugsmi un darba vietas Eiropā, Mums ir jābalstās ne tikai uz ekonomisko un budžeta koordināciju, vienlaicīgi kontrolējot un ņemot vērā pašreiz spēkā esošos noteikumus, bet ir vajadzīga arī sociāla koordinācija, lai mēs varētu veicināt eh, sociālo situāciju un lai veidotu labas darba vietas Eiropā. Esmu pārliecināta, ka Mums ekonomiskajai pārvaldībai ir jāpiešķir sociālāks izskats, un te ir jāņem vērā ne tikai ekonomiska un budžeta pārvaldība, kas ir pietiekami saprātīga, bet mums ir jāļauj arī panākt, lai mūsu pilsoņi atbalstītu Eiropas līmeņa projektus. Tieši tāpēc esmu sagatavojusi savu atzinumu, uh, balstoties uz diviem uh, pīlāriem. Pirmā kārtām es vēlējos runāt par pašreizējā ietvera funkcionēšanu un gribēju norādīt arī uz iespējamiem uzlabošanas ceļiem, lai šis ietvers būtu efektīvāks un lai tiktu ņemta vērā sociālā dimensija. Vispirms es gribētu teikt, ka ir jā, jāorganizē sanāksmes, kur tiekas EPSCO un ECOFIN padomes, lai pieņemtu specifiskās valstu rekomendācijas, lai varētu veicināt uh, gan ekonomisko politiku, gan arī sociālo nodarbinātības politiku. Es uzsvēru arī to, ka sociālajiem indikatoriem ir ļoti liela nozīme, un īpaši pieminēju arī brīdināšanas mehānismu, kas katru gadu tiek izmantots uh, igadējā izaugsmes pārskatā. Šeit vajadzētu ņemt vērā sociālo ietekmi, makroekonomiskos pasākumus, un es gribētu arī uzsvērt, ka vajadzētu turpināt uh, tās izmantošanu. Tāpat otrkārt es vēlējos likt uzsvaru uz valstu specifiskajām rekomendācijām, ko katru gadu Eiropas komisija gatavo šis pasākums ir ne tikai sankciju un sodīšanas pasākums. To vajadzētu uztvert par inteliģentu, stimulējošu un labās prakses veicinošu instrumentu. Mums tiek piedāvātas iespējas m, mm, pārbaudīt, kā tiek īstenotas Eiropas komisijas rekomendācijas. Es gribētu aicināt dalībvalstis īstenot šīs riekas kavēšanās nevajadzētu uzskatīt, ka tās ir papildu izmaksas, bet gan ilgtermiņa investīcijas. Piemēram, efektīvi cīnoties pret jauniešu bezdarbu, ātri un efektīvi īstenojot jauniešu bezdarba apkarošanas iniciatīvas, vai arī veicinot pārobežu mobilitāti, stiprinot, piemēram, Eures portālu, vai arī um, nodrošinot labāku piekļuvu finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šādā veidā mēs varētu atgriezties pie izaugsmes un nodarbinātības Eiropā. Šīs diskusijas un pārdomas par Eiropas ekonomiskās pārvaldības regulējumu uzlabošanu Eiropā tiek mm, veiktas dialogā starp Eiropas iestādēm un arī sociālajiem partneriem. Tiem vajadzētu obligāti piedalīties Eiropas semestrī, tā lai uh, kontrola būtu demokrātiska. Noslēgumā es gribētu teikt, ka mums nevajadzētu atgriezties tādā situācijā, kādu esam tikko pieredzējuši. Ekonomiskā pārvaldība ir jāskatās starp stauru sociālo un darba vietu prismu. Tieši to mēs šodien esam paredzējuši, lai atgrieztos pie vairākām darba vietām un pie labākiem sociālajiem apstākļiem, kas varētu būt vislabākie līdzekļi uh, saprātīgām finansēm un labklājīgai sabiedrībai. Uh, Tas ir viss, godāmie kolēģi, ko es vēlējos jums šodien teikt. Tagad es labprāt ar jums eh, diskutēšu par šo atzinumu un ņemšu vērā visus uh, jūsu komentārus un uh, idejas. Paldies, došu vārdu S un D grupas ēnu referentam lūdzu. Buenos días, sí. Gracias, presidenta. Gracias. Labdien visiem! Paldies, priekšsēdētājs Gonza! Paldies par uh, atzinumu! Paldies arī par sniegtu skaidrojumu, kurus lielākoties varu atbalstīt. Man šis atzinums ir ļoti būtisks, īpaši leģislatūras eh, perioda sākumā, jo mums ir jāpārskata ekonomiskās pārvaldības sistēma. Uh, iz, mums ir šī divpaka un sešpaka, un eh, to īstenošana ir radījusi diezgan lielu nelīdzsvaru, tīpaši makroekonomikas politikā un koordinācijā. Un īpaši, ja paskatāmies arī uz e, eh, ietekmu uz sociālo jomu un nodarbinātību. Mums ir radies diezgan liels nelīdzsvars, kurš ir nekavējoši jālabo. Man labāk patikt, ja tas nebūtu tikai atzinums, bet. Ja tam būtu lielāka nozīme, jo mums šie jautājumi jāskata līdzvērtīgi ar um, ekonomiski politiskiem jautājumiem, jo mums, jo tad ekonomikas komiteja varētu līdzvērtīgi iesaistīties šai ziņojuma izstrādē. Mums ir jāapzinās, ka koordinācijas mehānismi, kur tika ievest, ieviest pirms vairākiem gadiem, ka tiem bija viens mērķis un proti, ka mums ir jāpielāgo Eiropas noteikumi un nacionālajie noteikumi stratēģijai 2020 Tomēr tas pietiekami līdz šim vēl nav darbojies, šī koordinācija nav pietiekama, jo izaugsmu un sociālo nelīdzsvaru uh, apkarošana nav gājis vienā tā solī. Te vēl daudz kas darāms. Piemēram, Mums nepieciešama EPSCO un ECOFIN padomas kopīgas sanāksmes, kur tās var savstarpēji vienoties. Bet padomē kaut kas tāds nav paredzēts ja mēs direktīvas un rekomendācijas nepacelsim vien, vienlīdzīgā līmenī abām jomām, tad mēs nesasniegsim mūsu mērķi. Sociālie rādītāji ir jāņem vērā, izdarot izvērtējumu šajās jomās. Kopš sešpakas pieņemšanas mēs redzam, ka ja dalībvalsts, piemēram, neizpild deficīta prasības, jeb tad tūlīt pat eh, tiek uzsākt, tiek pieņemts sankcijas, iznot sankcijas, bet mums taču ir eh, bezdarba rādītāji vairāk kā 20%, tad Tas ir radies tāpēc, ka ir e, nelīdzsvars makroekonomiskajā jomā. Un Eiropas iestādes neņem vērā pietiekami šo situāciju, un tas būtu jālabo. Mums jāņem vērā un jāpastiprina demokrātiskā leģitimizācija. Mēs citādi. Uh, ekonomikas nodokļu sistēmā izdarīsim uh, lāču pakalpojumu, ja mēs neļausim teikt šajā jomā savu vārdu arī Eiropas padomēju un vēl citiem. Eiropas pusgads ir institucionāla vienošanās starp trīs iestādēm, un tām jābūt um, ar vienādu svaru. Uh, Mums ir jāpastiprina parlamenta iesaistīšanās šajā darbā. Tāpat mums jāstiprina arī nacionālo parlamentu lomas. Mums, mēs esam sasnieguši zinām koordināciju raugoties uz nacionāliem budžetiem, kur tagad. Tomēr Šeit mēs nekontrolējam, nav tādas kontrolas nacionālā līmenī, ne arī ko, ne Eiropas uh, līmenī. Un līdz ar to pat komisija un uh, parlaments nevar nākt klajā ar paziņojumiem un pateikt, kur konkrēti labojumi ir jāizdara. Mums zināmā mērā vajadzētu spēt izteikties par šiem ļoti svarīgiem jautājumiem un pārskatot Eiropas um, um nodokļu sistēmu, mums jāiestaist arī pilsoniskā sabiedrība un sociālie partneri, jo viņi jūtas, var justies izslēgti un, ja viņi jutīsies izstumti, uh, tad eh, varētu pieaugt populisms un eiroskepse. Un tāpēc mums tiešām ir jāuzsāk tāds ļoti padziļināts dialogs ar pilsoņiem un ar um, sociālajiem partneriem, lai viņi jūt, jūs tos iesaistīti. Bet kopumā es varu teikt, ka uh, priekšlikums ir ļoti labs izējas punkts. Mēs varam kaut ko sasniegt, kas tiešām būs uh, ļoti svarīgs, lai uzlabotu situāciju. Paldies! Krasnodebski the... Krasnodebska kungs no ECR grupas. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies referentei par šo ziņojumu projektu. kurā ir ietverti, ietverti daudz interesants domas, īpaši otrajā ziņojuma daļā. Es te daudz kam varu piekrist personīgi, bet mani zināms e, šaubas par jūs e, ziņojumu projektu pirmo daļu. Piemēram, pirmajā punktā jūs esat pozitīvi vērtējusi koordinācijas procesu. Taču līdz šim mūsu e, ekonomiskās politikas koordinācija Mm, es domāju, visi varam. Nav bijis tik veiksmīgi. Es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka izaugsme ir tāls nākotnes cerība mūsu Eiropas tautsainicībās. Un e, tas, ka līdz šim ar to nav veicies, tam vajadzētu arī atspūgļoties jūsu ziņojuma projektā. Mūsu grupā arī ne visi domā, ka ir automātiska korelācija vai saikne starp koordināciju Eiropas līmenī un ekonomisko izaugsmi. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt to, kas ir teicis jūsu uzmetumu otrajā punktā, proti ir jāizvērtē visu šo Eiropas līdz šim izmantoto rīku efektivitāti. Atsaukšos uz iepriekšējo runātāju un to, ko jūs rakstījāt saziņojuma desmitajā punktā. Mēs gribam padziļināt, paplašināt Eiropas pusgadu, bet te runa par demokrātijas deficītu īstenībā. Es domāju, ka mums vajadzētu ne tikai ar vienu ciešāku koordināciju Eiropas līmenī, jo tādējādi nacionāla parlamenta loma tiks mazināta šeit komitejā mēs eh, esam atbildīgi par sociālām tiesībām, mums jāpaturprātā, ka tieši nacionālajos parlamentos ir cilvēki, kuri eh, zina savu vēlētāju vajadzības. budžetpolitikas jautājumos un tam līdzīgi. Ja šīs lietas tiks atdocējas līmenim, tas tikai um, palielinās demokrātijas deficītas sajūtas Eiropā. Piekrīt jums, ka Eiropas parlamentam vajadzētu iesaistīties ekonomiskās pārvaldības koordinācijas pasākumos, bet es nedomāju, ka mūsu iesaiste varētu līdzsvarot Eh, vai atrisināt esošā šo demokrātiskā deficīta problēmu. Tā kā es nedomāju, ka mums vajadzētu runāt par Eiropas pusgadu pasākumu padziļināšanu vai paplašināšanu. Tā vietā eh, šiem pasākumiem būtu jādarbojas efektīvi, bet ierobežot apjomā. Paldies Krasnodebsta kungam un tagad došu vārdu Aldus grupas ēnreferentei Letormesai. Paldies! Vispirms gribu pateikties referentei par ļoti labu atzinumu, e, kurā ir ietvert ļoti svarīgi punkti attiecībā uz ekonomiskās pārvaldības ietveru. Un pilnīgi piekrīt referentei, ka viņa pasvītro mūsu ekonomiskās pārvaldības ietveru nozīmi un ekonomiskās konsolidācijas centienu turpinājumu piekrīt arī attiecībā uz to, ko referenta raksta par Eiropas pusgadu valsts rekomendācijām un nepieciešamību finansēt mazos un vidos uzņēmumus. Piekrīt arī referentei viņas aicinājumā veidot ciešāku ekonomisko dialogu starp dalību valstīm un komisiju, eh, stiprinot demokrātisko atbildīgumu. Mūsu eh, nodarbinātības un sociālietu komitejas loma uh, manuprāt, ir atrast un raudzīties uz šī atzinuma nodarbinātības aspektiem. Manā skatījumā mums ir viena prioritāte, kas ir svarīgāka par visām pārējām, proti darba vietu radīšana. Ja mēs gribam radīt darbvietas Eiropā, tad mums, kā mūsu referenta arī pasvītro eh, šajā projektā, ir jāturpina tautsaimniecības konsolidāciju. Ja tautsaimniecībā būs uh, stabilitāte, uzticēšanās, tad uh, arī privāts investīcijas var tikt izdarīts, kas var radīt jauns darbietas. Tas ir darbietā arī pasacīts, un es par to ļoti priecājos. Es ļoti priecājos par uh, ziņojumu. Uh, esmu ar to ļoti apmierināts, varbūt būs daži grozījumi par uh, turpināt ekonomisko konsolidāciju darbvietu radīšanai, kā arī e, mazo video uzņēmumu e, svarīgo lomu e, šajā sakarā. Paldies! Paldies! Neredzu Ines Uv no NGL grupu. Tādēļ došu uzreiz Monikai Vānai no zaļiem vārdu, lūdzu. Vielen Dank auch der Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies arī referentei par sniegtiem skaidrojumiem. Un jāsaka, mēs zaļie ļoti kritiski raugāmies uz pašu tekstu formulējumu, gan pašu virzienu šim dokumentam, jo runāt par analīzi, arī iepriekšējā eh, runātāja to pieminēja, ka neņem vērā realitāti. Mēs runāja, mēs mums taču mūsu rīt rīcībā ir skaitļi, kas runā pilnīgi atšķirīgu valodu. Šajā dokumentā e, ir vēl daudz kas uzlabojams. Un runājot par citu formulējumu, mēs uzskatām, ka daudz formulējumu neatspoguļo to, ko šajā komitejā un citos dokumentos uh, par ko jau ir pieņemta lēmuma. Piemēram, mēs šeit runājam par ilgspējīgu izaugsmu un kvalitatīviem darbiem, par, par darba vietām. Un tur tiešām runa ir par izaugsmi un par darba vietām. Mums vajadzētu tiešām šeit būt specifiskākiem tekstām. Te ir vairāk, eh, runa par vairāko ne, nekā tikai par eh, konkurētspēju, kas te tiek eh, runāt. Mums Mums jāņem vērā arī klimata aizsardzība, vienlīdzīga attieksme. Tie visi ir svarīgi mērķi, kas ir nepieciešami tāpat kā investīcijas, kas tika pieminēts un citi, kam jābūt saistošiem mērķiem. Tāpat mums ir jārunā arī par investīcijām publiskos pakalpojumos, uh, te nevar būt runa par tālāku liberalizāciju, bet mums ir tiešām jācenšas apkarot nevienlīdzību un nabadzību. Tad daudz aspektu tekstā, kas vēl būtu uzlabojami. It īpaši es gribētu pievērsties teksta daļai par rādītājiem, un es gribētu šeit pozitīvi uzsvērt, ka labāko prakšu apmaiņas modelis tiek pieminēts tekstā. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka reģionālajie vietējie partneri tiek iesaistīti, jo var eh, šādā veidā apmā, tiešām veiksmīgi apmainīties ar labāko prakšu modeļiem. Un vēl kāda lieta, ko daudz iepriekšējā runātāji jau pieminēja, ir demokrātiskā atbildība un iesaistīšana. No vienas puses sociālo partneru iesaistīšana, no otras puses eh, civ pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana. Mēs esam jau ļoti detalizēti diskutējuši par šiem jautājumiem. Iepriekšējā komisija apst, apsolīja, ka vairāk iesaistīs pilsoniskos sabiedrību un piedāvās mums vadlīnijas, un katrā ziņā šīs vadlīnijas pašreizējā atzinumā vajadzētu iekļaut. Katrā ziņā līdz 30. janvārim vajadzētu iesniegt atbilstošus grozījumus. Paldies! Uh, thank you, uh, Laura Agia. Paldies, Laura Agia no FTD. E- Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties kolēģei par, mūs, par mums piedāvāto analīzi. Mēs kā piecu zvaigžņu kustību vēlamies zināmā mērā kritizēt un izlabot dažas lietas. Pirmām kārtām mums varbūt nevajadzētu būt tādiem pašapmierinātiem. Un mēs nedrīkstam par zemu novērtēt tam, kāda ir mūsu loma Eiropas eh, pārvaldības sistēmā. Bieži vien šo pārvaldības sistēmu salīdzina ar citiem pasākumiem, uh, kas tieši otrādi novad pie lielāka nelīdzsvara. Bet ņemot vērā to, kas teikts par budžeta saistībām un citiem, tas viss ir labi, bet varbūt vajadzētu būt uh, tiešām uzmanīgākiem pret apstākļu, ka vairāk jāiesaista sociālie partneri, jo šādā veidā dzudumā ļoti svarīga dimensija, un mēs neievērojam pilsoņu eh, daudz nepieciešamības. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi šeit runāt arī par jauniešu bezdarbu, bet tāpat būtu jāpiemina arī citas bezdarba formas. Ne tikai jauniešu bezdarbs ir steidzama problēma, vēl steidzamāka problēma varbūt ir Ilgtermiņa bezdarbs, kuru izrais, izraisīs pēdējo gadu krīze. Lai risinātu jauniešu bezdarbu, tad es gribētu šeit uzsvērt, cik svarīgi ir radīt jaunas darba vietas. Vai mums vispār ir iespēja radīt jaunas darba vietas, un īpaši šeit domāju par maziem un vidējiem uzņēmumiem? Uh, Eiropas investīciju banka bieži vien nefinansē šāda veida kredītus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tā vairāk veicina liels infrastruktūras projekts. Tas savukārt nozīmē, ka MVU nepiekļūst svarīgiem līdzekļiem. Mobilitāte, protams, kas, par ko jūs runājat, šeit tas ir ļoti labi un pareizi. Tā varētu būt kā tā varētu būt laba iespēja meklēt darbu citur. Visā Eiropā ir neskaitāmas darba vietas, kuras vēl varētu mm, aizpildīt, un jauniešiem ir jādodās uz, jāspēj doties uz turieni, kur ir darbs. Bet es Nezinu, vai tādā gadījumā visi nedo, jaunieši nedosies prom no krīžu valstīm uz vietām, kur ir darba vietas. Nezinu, vai tas viss ir tik pareizi. Tas ir labi, ka jūs runājat par mobilitāti, tomēr mums vajadzētu atsevišķām dalību valstīm dot iespēju radīt darba vietas arī savā valstī. Jo mēs negribam, lai Eiropa kļūst par tūkstnes, tāpēc, ka tur vairs nav darba vietu un jaunieši dodas darbvietu meklējumos uz citām valstīm. Mums vajadzētu rīkoties preventīvi, nevis censties izlabot to, kas jau, kas vairs nav labs. Tātad vēlreiz uzsveru, ka pašlaik mēs gan esam tādā cīņas situācijā un mums ir jācenšas dziedināt, jeb labot šī situācija. Mēs redzam šo situāciju, kas ir kā slimība, kura ir jālabo. Mums ir bērni, kuri dzīvo zem nabadzības robežas. Un tad, kad mēs būsim izlabojuši savas uh, sistēmas, tad, tad mēs varēsim sākt domāt par prevenciju, bet pirmām kārtām tagad mums ir jāpalīdz tām valstīm, kuras ir krīzē un nabadzībā. Paldies. Paldies, un tagad dod vēlreiz vārdu. Sanders kundze referentē, varbūt viņai ir kas piebilstams pieteiktā lūdzu. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, godāmie kolēģi, par jūsu ieguldījumu, par jūsu pozitīvajiem komentāriem. Esmu pārliecināta, ka mums būs iespēja vēl turpināt mūsu viedokļu apmaiņu par jūsu paustajām idejām. Jūs runājāt par demokrātijas leģitimitāti, par dialogu, par Eiropas semestri, par tā pastiprināšanu vai pavaināšanu. Es domāju, ka mums būs iespēja vēl diskutēt par šiem jautājumiem. Es gribētu vienkārši noslēgumā teikt, ka um, mums ir jādomā arī par darba kārtību. Mēs uzzinājām, ka ekonomisko lietu komitejas darbs ir mazliet atlikts. Tas nozīmē, ka mums ir mazliet vairāk laika, lai mēs varētu apspriesties mūsu komitejas ietveros. Un es gribētu uh, runāt ar komitejas sekretariātu, vai būtu iespējams apspriest eh, grozījumus. Uh, es zinu, ka tas nebija paredzēts sākotnēji, bet manuprāt, tas varētu būt mums visiem noderīgi. Tātad es gribētu teikt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts um, eh, 30. janvāris, bet es, protams, būšu jūsu rīcībā. Mēs varēsim vēl apspriesties, varbūt divpusēji. Paldies! Esmu jūsu rīcībā. Thank you very much. The deadline for man... Paldies, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 30. janvāris. Mūsu komitejā balsojums ir iecerēts 26. februārī. Ja būs kaut kādi jaunāki teksta varianti, tie, protams, jums tiks nosūtīti. Mēs 15 pār 3 uh, eh, at, atkal atsāksim šo sanāksmi. Paldies par uh, e, līdzšņām diskusijām. 15 pār 3 mēs atgriežamies šeit zālē.